ieradīsies zālē un uh, Sandberga kungs izteiksies par uh, plenārsēdes kalendāru. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Un varbūt jums šķiet, ka tādēļ, ka vairs ne, nebalotēšos uz nākamo sasaukumu, ka man nav vispār nekādas pozīcijas par 2010. gada sesiju kalendāru, bet īstenībā es pievildu savu vēlētāju uzticību. Pateicoties viņam, es te desmit gadus jau sēžu Eiropas parlamentā. Līdz ar to viņi viltos, eh, ja es neizteiktos vērsos pret darba organizēšanu Strasbūrā vispār tā ir vienkārši skandaloza uh, nodokļu maksātāja naudas šķērdēšana, ir pietiekami laba parlamenta ēka Briselē. Un ja es par to runāju apvienotajā karalistē, ja es runāju par to, cik daudz naudas un pūliņu tas prasa, lai dotos uz Strasbūru, visi ir vienkārši pārsteigti. Viņi ir sasšutuši, ka tieši ekonomiskās krīzes laikos mēs atļaujamies tādu izšķirdību. Ir pienācis brīdis pielikt punktu šai braukšanai uz Strasbūru un parlamentam ir jāsāk darboties tikai un vienīgi Briselē. Tad tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības naudas ietaupīšanā. Liels paldies! Paldies! Un tagad Hītons Harris izteiksies. Vienu minūtu lūdzu. Uh, uh, e- Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs. Katru gadu priekšsēdētāja konference iesniedz daudz grozījumu, lai varētu panākt, ka mēs pavadām Strasbūrā vairāk laika nekā mums vajadzētu. Īstenībā mēs Strasbūrā pavadām daudz vairāk laika nekā jebkurš, nekā mēs to varētu vēlētājiem paskaidrot. Mm, jāņem vērā, ka tas rada patiešām daudz pūliņu un nērtību. Varbūt, ka mēs varētu vispār neierasties Strasbūrā. Es domāju, ka parlamentam var varētu būt papildus tiesības, un parlamentam arī ir iespēja izvēlēties, kur atrasties. Posēlta kungs atzīst, ka ir arī e, zināmi ieguvumi tiem politiķiem, kas dzīvo tuvāk Strasbūrai, bet mums nav viegli visiem ierasties uz šeieni pāri Vācijas, Francijas robežai. Cilvēki, protams, vēlas arī uzzināt, kā parlaments strādā. Mums ir pietiekami viegli satikties Briselē, un uz Briseli mūsu vēlētājiem arī būtu daudz vieglāk nokļūt, lai iepazītos ar mūsu darbu klātienē. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad Magīneses kundzes ziņojums, paskaidrojumi par to. Henena kungs lūdzu vārdu, lūdzu. Oh, the McGuinness report on the... Ah, man jāizsakās par McGuinness kundu ziņojumu par petīcijām, par lūgumrakstiem. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man īstenībā ir tikai viens aspekts, kam vēlējos pieskarties. Uh, runājot par to, kas norisinās Spānijā, ieteik, tas bija lūgums, kas tika iesniegts lūguma rakstu komitejai. Es domāju, ka visiem, protams, mums ir savu vēlētāju vēlēšana apgabalos, kas uh, cieš no urbanizācijas likuma sekām. Tas rada ļoti lielas um, grūtības tūkstošiem Spānijas pilsoņu. Un mēs pat tiešām uh, bijām vīlušies, ņemot vērā to, kas ir noticis, uh, ņemot vērā arī Spānijas deputāta attieksmi attieksmi pret šo jautājumu. Ir sevišķi es šeit runāju par kolēģiem no partija populāra, no Spānijas. Es domāju, viņiem labāk vajadzētu zināt, kas notiek viņu valstī, ņemot vērā arī tās vēsturi. Tad, ja īpašuma tiesības nav nodrošināts, cilvēkiem vajadzētu būt patiešām drošiem, ka viņu tiesības netiek bradāts kājām. Paldies! Paldies! Un tagad. par delegāciju un komiteju sanāksmēm. Takuls kungs, lūdzu. Mr. Takula, vous avez la parole. Takuls kungs, jums vārds. Haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että... Paldies. Par Zaborskas kundzes ziņojumu man ir sakāms sekojošais. Tas ir pareizs es varu to vērtēt atzinīgi, un mums jāparūpēs arī par to, lai līdztiesība Eiropas parlamentā tiktu rakstīta pietiekami lieliem burtiem. Tad, kad tiek sastādīts vēlēšanu saraksti, ir jāparūpēs par to, lai tajos tiktu iekļauts pietiekami liels skaits uh, no abiem dzimumiem. Sievietēm un vīriešiem ir jābūt līdztiesīgiem, un vajadzētu arī sasniegt mūsu nospraustos mērķus. Proti, ka uh, dzimumiem, šim dzimumu jautājumam netiek pievērsta tik tik liela uzmanība kā cilvēku patiesajām zināšanām un profesionalitātei jābūt eh, pārstāvētiem deputātiem, eh, kā cilvēkiem, profesionāļiem, nevis ņemot vērā tikai viņu dzīvumu. Un nu, tā mēs varētu uh, uzcelt daudz labāku Eiropu. Tālāk par Morganas kundzes ziņojumu kopīgie noteikumi attiecībā uz elektrotirgu. Uh, Eh, Henan kungs. Jā, priekšsēdētāji kungs, mēs varētu patiešām panākt liels ietaupījums, ja būtu tāds vienots Eiropas elektro, elektrotīkls. Jāņem vērā, ka nojaucot nacionālās pastāvošās barjeras, mēs varētu samazināt eh, savu atkarību no importētiem energoavotiem. Bet, diemžēl, šāda veida integrācijas modeļa ieviešana, proti decentralizēts tirgus, eh, netiek aplūkots šajos ziņojumos, par ko šodien šodien balsojām. Tur tika runāts par harmonizāciju, aizsardzību, noteiktām cenām, eh, par aizsardzību eh, pret Krievijas federācijas ietekmi. Un, zināmā mērā, mēs novērojam tādu ideoloģisku atšķirību starp brīvu tirgu, kas balstīts uz eh, savstarpēju produktu atzīšanu un starp to, kā mēs varam aizsargāt savus patērētājus, ņemot vērā labāk regulēšanas iestāžu darbību. Pirms apmēram diviem gadiem uh, apvienotā karaliste bija gandrīz vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas neatkarīgi ražoja savu elektrību. Un es domāju, ka varbūt mēs drīz varētu būt vienīgā valsts, kas varētu sniegt savu lielāko ieguldījumu šajā jomā, ņemot vērā tos, kādiem līdzekļiem, kādiem noteikumiem ir pietekušā cits valsts. Paldies tagad Kamala kungs uz vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Pirms turpināt, es vēlējos uh, pateikties referentei Morganas kundzei. Es zinu, ka viņa vairs uh, nepiedalīsies nākamajā sasaukumā. Un, protams, es domāju, ka visi varētu piekrist tam, ka viņi ir uh, daudz darba paveikusi šī ziņojuma tapšanā. Mums patiešām ir ļoti ilga dažādu tirgus sektoru liberalizācijas vēsture Eiropas Savienībā. Mēs atceramies, kas notika telekomunikāciju jomā, un tas viss notiek ar vienu mērķi, tikai atvieglot noteikumus patērētājiem. Un patiešām tas ir kauna trai šaipes, ka elektrotirgu mēs nevarējām panākt tieši to pašu. Es domāju, šeit ir tikai daži mazi solījuši pareizajā virzienā. Mums joprojām ir jāatrisina arī īpašuma tiesību nodalīšanas jautājums. Un tas nav pareizi, ka daži tirgi, piemēram, tādi kā apvienotajā karalistē, ir atvērti dažādu veidu konkurences ietekmēji. Eh, Francija un Vācija var iekļūt šajā tirgu, bet eh, zināmā mērā eh, Vācija nav tik uzņemta griboša, negaida ar atklāstām rokām izvilkām citus ienācējus savā tirgu, citus operators, piemēram, arī no apvienotās karalistes. Tālāk par Bēleta kunga ziņojumu par uh, riepu marķēšanu izteiksies Takuls kungs uz vienu minūtu lūdzu. Puhemies. Ensinnäkin haluan todeta tästä... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām par Beleta kungas ziņojumu tas ir uh, nopietnas ieguldījums mūsu kopīgajā darbā, un mums vajadzētu pievērsties tam, lai energoefektivitāte tiktu panākta arī transporta jomā. Bet runājot par satiksmi, par riepām, aplūkojot Beleta kunga ziņojumu, ir jāpadomā arī par drošību. Tam ir jābūt galvenajām postulātām šajā ziņojumā. Mums ir jārod pareizais līdzsvars. Ražojot riepas, vienmēr ir jāpatur prātā tas, ka pasažieru drošību nedrīkst ietekmēt citi faktori. Proti, ka mēs domājam tikai par energo ietaupījumiem, bet drošību atstājam novārtā. Ir jārunā par drošības garantiju garantēšana, it sevišķi uz automaģistrālēm, arī uz mazākiem ceļiem, un drošība vienmēr ir jāpatur prātā. Tas ir mūsu politikas galvenais stūrakmens. Paldies, turpin priekšsēdētājs, par Valians kundzes ziņojumu kas maina direktīvu attiecībā uz uh, viesabonēšanu elektroniskiem komunikācijas tīkliem. Vēlreiz Takols kungs lūdzu paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties referentē Valjans kundzei par labi veikto darbu, par uh, veiksmīgi sastādīto ziņojumu un pat tiešām vajadzētu padomāt par to, kāds ir mūsu nospraustais mērķis, proti ir jāpilnveido iekšējais tirgus un jāparūpējas par to, uh, lai eh, cilvēki savus telefonus, tātad mobilo telefonu pakalpojumus varētu izmantot eh, lētāk, izdevīgāk. Tad, ja mēs dodamies uz ārzemēm, mums bieži vien ir jāiegādājas jaunas SIM kartes, bet ja mēs tās neiegādājamies, proti kartes ar vietējo pieslēgumu, tad mums ir jāmaksā ārkārtīgi augsta cena par sarunām. Mēs runājam par uh, pilsoņu brīvu pārvietošanos, par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā, bet mums Eiropas līmenī vajadzētu garantēt arī to, lai cilvēki varētu brīvi sarunāties pa mobiliem telefoniem visā Eiropas Savienībā, nemaksājot automātiski par to augstāku cenu, ja viņi atrodas ārzemēs. Tas ir visu pilsoņu interesēs, un mums vajadzētu par to patiešām parūpēties. Liels paldies! Tagad Kamal kungs. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs! kā jau uh, IMCO komitejas referents, es varu būt patiešām lepns par mūsu veikto darbu, garantējot augstāku caurskatāmības līmeni. Un bieži vien patērētāji saņemot savu rēķinu, tad, kad viņi ir kādu laiku pavadījuši ārzemēs, ir vienkārši šokēti, nepatīkam pārsteigti, un par to mēs esam runājuši jau vairāk gadu garumā. Un mēs šeit runājam arī par eh, galējiem uh, cenu griestiem. Bez šīs regulas cenas tāpat samazinātos, un komisija uh, pati runājot par sevis Eh, izdarītiem aprēķiniem teica, ka 70% no pilsoņiem vispār neizmanto viesabonēšanu, jo eh, tādā veidā neizmantojot viesabonēšanu, viņa izmaksas ir daudz lētākas. Mums jāpadomā arī par cilvēkiem no komisijas, deputātiem, žurnālistiem kas notiek ar izmaksām, un tad, kad mēs vēlamies Mm, eh, atvieglot mūsu pilsoņu dzīvi, nevajadzētu iedragāt vājākās sabiedrības grupas. Mēs vēlamies, lai eh, nabadzīgākajiem patērētājiem nevajadzētu sekt bagātākās sabiedrības daļas izdarītos zvanus. Lielas paldies! Tagad Golniškungs. Priekšsēdētāja kungs, esmu ļoti iepriecināts par šo ziņojumu. Tas ir par tādu jautājumu, kurā Eiropas Savienības kompetence tiek pielietot un īpaši telekomunikāciju jomā jāsaka, ka dažkārt situācija ir absolūti nepieņemama. Ir ļoti liels uh, klients skaits, kas uh, redz, ka ja viņi ir izmantojuši mobilo telefonu kā šo um, starptautiskās sarunās, un tad pēkšņi viņi uh, redz uh, dienu Itālijā un uh, savienoties uh, in, paņemot interneta pieslēgumu, tad uh, saņem Francijas uh, uh, rēķinu 1200 eiro apmērā oranžu uh, kompāniju. Un, uh, Vēl kādreiz, nu, teiksim, Francijas pierobežā, mm, Uh, telefonējot Ženēvā, 3000 um, eiro rēķins tiek piestādīts. Tas nav pieņems, tā ir krāpniecība. Tie operatori ir vainīgi par šādu rēķinu izstādīšanu, jo nav nekāda caurskatāmība attiecībā uz patērētājiem. Ir nepieciešami vienoti uh, risinājumi, caurskatāmi noteikumi. Tas skar uh, sarunas mobilajā tīklā visā Eiropas līmenī. Paldies! Nākošais runātājs Anankungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, mēs visi atbalstam zemākas cenas mūsu patērētājiem, arī izmantot viesabonēšanu. Tas ir skaidrāks par skaidru, bet jābūt arī zināmam atkāpes ceļam. Tad, ja mēs vēlamies uzlikt jaunus noteikumus operatoriem, eh, kas sadārdzina viņu izmaksas, viņiem šī nauda ir jārūt kaut kur citur. Un eh, mēs nevaram paaugstināt automātiski cenas eh, par mobiliem pakalpojumiem tiem cilvēkiem, kas neceļo, lai sniegtu kādu ieguldījumu, ieguvumu cilvēkiem, kas vairāk atrodas ārzemēs. Piemēram, ņemot vērā e, šo pašreizējo politiku, daudzās vietās tiek paaugstinātas cenas uz tā rēķina, lai citas sabiedrības grupas, kas varbūt ir privileģētākas par pārējām, varētu izmantot izdevīgākus tarifus. Tātad mums vajadzētu padomāt par to, kādas regulas mēs šeit pieņemam, un vajadzētu pārdomāt to rūpīgāk. Ja mēs vēlamies labāk saprast, kā Eiropā ir eh, notikuši šī spēka varas nobīde, mums varbūt vajadzētu eh, paskatīties uzmanīgāk uz šo ziņojumu. Nu, ko, piemēram, teica Ļeņins? Viņš teica, kam ir vara, kurš šeit ir ieinteresēts. Atminēsimies šos vārdus. Eh, Priekšsēdētāji kungs, jums ir vara un mums visai Eiropai. Paldies! Mrs. Baider. Paldies, tagad Vaiders kundze. Viņa nebija pieteikusies, bet lūdzu jums tomēr vārds vienai minūtē, lūdzu. Paldies, prezident kungs, par man doto vārdu. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka tas, kas ir izdarīts mobīlo sakaru jomā, no Eiropas parlamenta puses ir ārkārtīgi svarīgi kad es atceros savas pirmās darba dienas briselē kad viena minūte maksāja uh, telefona sarunu trīs eiro un vairāk un tagad pateicoties šim regulējumam mēs maksājam šos limitētos maksājumus tas ir ieguvums visai eiropas sabiedrībai. es gribētu arī teikt ka šie viesabonēšanas tarifi ir bijuši ļoti neskaidri sevišķi tas attiecās uz īsziņām ja eh, runājot eh, pa telefonu mēs esam ieguvuši lielu ekonomiju tad uz īsziņām dažkārt firmas nopelnīja pārāk daudz un tas atkal nebija pilsoņu interesēs. es uzskatu ka ar šo eh, direktīvu un regulu mēs esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu patērētāju interešu aizsardzībai un arī mūsdienās kad datu pārraide ir tik ļoti svarīga ka cilvēki to saņem caur mobiliem telefoniem tas ir ļoti liels eiropas parlamenta sasniegums ka šie tarifi ir samazināti. paldies! Grazie, grazie. Relazione Skinner, attività assicurazione. Par Skinner kunga ziņojumu apdrošināšana un eh, pārapdrošināšana. Rājana kungs izteiksies, lūdzu. Paldies, es vēlējos uzteikt Skīneru kungu par viņu veikumu. Es domāju, viņš ir veicis patiešām izcilu darbu, un e, tas arī nebija īpaši viegli, bet es domāju, viņš ir sniedzis savu nozīmīgo ieguldījumu nopietnu likumdošanas aktu izstrādē. Un arī majā, manā, likum, manā vēlēšana apgabalā tas tika uzņemts atzinīgi. Es domāju, ka uh, slogi un nasti ir jāsadala vienkārši, un Eiropas Savienība ļoti labi reaģēja uz šiem pasākumiem, un uh, notiks labāka, ciešāka sadarbība arī finanšu tirgu jomā. Es ceru, ka mēs vairs nepiedzīvosim tādu banku krīzi, ko piedzīvojam tieši šobrīd. Un, ja mēs atbalstām uh, to, kas tika minēts arī Morgans kundzes ziņojumā, tas varēs uh, paredzēt labāku hipotēku kredītu atmaksu un samazināsies arī arī uh, procentu likmes. Mums patiešām vajadzētu uzmanīgi vērot, kādu progresu nesīs līdzi šī jaunā ieviestā schēma, un vajadzētu arī godīgi sadalīt nastas uz visu dalību valstu pleciem. Protams, arī finanšu institūcijām dalību valstīs vajadzētu atvieglot savu darbu, vajadzētu atvieglot arī uh, noteikumus tiem pilsoņiem, kas uh, vēlas joprojām uh, ņemt hipoteku kredītus un uh, sastopas ar grūtībām tos atmaksāt. Un patiešām dalību valsts varētu ļoti daudz paveikt pilsoņu pilsoņu labā tieši šajos recesijas laikos. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad e, par Hokmārka kungas ziņojumu kododrošības jomā izteiksies Rībiga kungs. À, viņš e, tomēr iesniegs rakstisku grozi, rakstisku paskaidrojumu. Tagad Hīton Harris kungs. Paldies priekšsēdētāji kungs, es vēlējos tikai uzteikt Kamala kungu. Viņš nu pat Eh, simto reizi izteicās plenāra sēdē, kopš es šeit esmu ievēlēts. Nu, dažreiz viņš izteicās garāk, dažreiz īsāk, bet ir ļoti labi, ka viņš eh, šeit ir un ir tik aktīvs. Uh, Es balsoju par Hokmārka kunga ziņojumu, un man bija ļoti daudz apsvērumu, kādēļ tā darīja. Protams, ir jāuzlabo kodola drošība, un ja mēs runājam par kodola drošību, un arī par to, kā ražot elektrību un enerģiju nākotnē, mēs varbūt eh, vēlēsimies, lai eh, kodola reaktori būtu pēc iespējas drošāki un nekaitīgāki. Bet eh, jāņem vērā, ka apvienotā karaliste varētu e, izmantot daudz vairāk kodolenerģijas nākotnē, jo man pat tiešām nepatīk redzēt šīs neskaitamās e, vēja stacijas, vēja dzirnavas visā pa pasaulē, it sevišķi Eiropā, un es nedomāju, ka šī ir tā sauktā atjaunīgā enerģija. Viņa piedāvā enerģiju tikai ļoti īsam laika periodam. Tādēļ es domāju, ka mums ir jādomā vairāk par kodolenerģijas izmantojumu. Paldies, tagad. Uh saistībā ar Romeva Eroēda ziņojumu par kopienas nosacījumiem. Zivsainiecības politikā Alister kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums sākotnējā versijā, proti, ka vajadzētu kontrolēt atjaunīgo zivsaimniecību un uh, Uh, prasīt visādas licences un uh, tam līdzīgas birokrātijas lietas. Tas bija viens no tādiem priekšlikumiem, kas diezgan pamatoti radīja milzīgu opozīciju ne tikai šajā sektorā, bet uh, visās citās iedresētajās pusēs, tātad, kam interesē zivsaimniecība un Eiropas Savienības birokrātija. Un es esmu priecīgs, ka 48. grozījums šodien tika pieņemts. Tas vismaz atjauno zināmā mērā uh, Uh, dalību valstīm zināmas kompetences patur vēl kaut kādus soļus spērt vai nespērt licencēšanas jomā un uh, tā, šīs te atpūtas zvējas uh, reģistrēšanu. Un tagad dalība valstīm ir jāvērtē, vai uh, tur ir kaut kāda ietekmē vai nē, jo lielākajā daļā dalība valstu uh, nav uh, nekādas ietekmes šai nozarei atpūtas zvejai. Un uh, Man prieks, ka komisija ir uh, nedaudz atsēdināta šajā jautājumā un ka šie te asie nosacījumi ir nedaudz samīkstināti. Paldies tagad Hanan kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Pēc desmit gadiem šajā parlamentā nedomāju, ka kaut kas man var vēl pārsteigt, bet mani šokēja, cik uh, ļoti šī te uh, zivsainicības politikas priešlikuma uh, Uh, pārlešana arī uz atpūtas zvēju uh, ir nepieņemama, un šeit uh, tur bija runa par nacionālām kvotām. Šis priekšlikums nav dzēsts, kaut gan tas vēl ir tomēr uzlabots, plašā mērā pateicoties komitejas cīņai ko vadīja Skoti galvenokārt eh, Atvuls kundze un eh, Stevensona kungs šajā cīņā piedalījās. Un eh, gribēju arī pateikties Ziemeļīrijas labākajiem draugiem, tātad Alister kungam, kas ir tiešām rīkojies saviedrības interesēs. Uh, Šeit bija problēma uh, likuma ieviešana, proti netika ievērota attiecīgā likumdošana, kas ir spēkā, un mūsu parlamenta instinkts vienmēr ir pieņemt jaunus likumdošanas aktus, nevis izmantot tos, kas ir mūsu rīcībā, un es uh, gribētu, uh, lai mēs to izmantotu arī citos uh, jautājumos, proti izmantot esošo likumdošanu un nevis uh, pieņemt tikai jaunu. Paldies, tagad Stailers kundze, lūdzu. Eh. Paldies, priekšsēdētāji! Šodienas balsojums par Romēva ziņojumu cerams apliecinās makšķerniekiem, ka viņu bažas ir ņemts vērā. Un 40. Eh, tika pieņemts eh, ar plašu vairākumu. 49. tika pieņemts par vairāk kā 500 balsīm. Un 50. grozījums arī tika plaši atbalstīts, otrais tika pieņemts bloka ietvaros kopā ar 7. un 11. grozījumu, 92. grozījums netika pieņemts un 93. grozījums arī netika pieņemts, ko prasīja tomēr šī te nozara. Un nākamais uh, solis būs skatīties, kā uh, padome skatīs 47. pantu, vai tiks pārņemts parlamenta formulējums, vai tomēr kāds cits. Es redzu, ka no padomas neviens nav atbildēt, lai atbildētu uz šo jautājumu, bet uh, zaļā grāmata par zivsainiecības politiku dot mums iespēju visiem mainīt kopējo zivsainiecības politiku, un es ceru, ka deputāti pieņem šo iespēju, izplatīs pēc iespējas vairāk cilvēkiem uh, zaļo grāmatu, lai varētu izteikt pēc aizspējas vairāk cilvēku savu viedokli. Paldies. Tagad par eh, visera ziņojumu par zivsainiecības resursu saglabāšanu ar tehniskiem pasākumiem. Kamala kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, tas tiešām ir tāds zināms eh, um, sasniegums, tātad esmu simts reizes uzstājies uh, Runājot par šo ziņojumu, zivju resursu saglabāšanu ar tehniskiem pasākumiem, man jāsaka, ka ja mēs tiešām vēlamies pēc iespējas labākus tehniskos pasākumus, lai saglabātu resursus, tos mēs neatradīsim kopējās zivsainiecības politikā. Rezultāti ir tādi, ka kopējā zivsainiecības politika ir izgāzusies. Runājot par zivju resursu saglabāšanu, ir pienācis laiks, sen jau bija laiks paskatīties, kādi ir pasākumi pasaulē, kas darbojas. Skatīsimies uz Islandi. Uh, Tur ir tāds uz īpašumtiesībām eh, balstīts risinājums. Skatīsimies Jaunzēlands piemēru, kur eh, no paudzes uz paudzes tiek nodotas zvejas tiesības. Un abos gadījumos eh, mēs redzam, ka ja tiek dot uzticību tirgumu, īpašumtiesībām, tiesiskumam, tad tas ir labākais risinājums, nevis šāds padomju stila uh, plāns, kāda ir zilsainības politika, kas ir izrādījusies, ka tā ir izgāzusies. Beidzot ir pienācis laiks uzticēties tirgumu. <clears throat> Paldies! Busutila ziņojums kopējā imigrācijas politika Eiropai. Bustilkungs, jums vārds lūdzu. Micro, please. Micro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Uh, uh, some... Es pirms desmit minūtēm jums nosūtīju vēsti, pa, ka vēlētos izteikties arī par Fisera kunga ziņojumu. Es vēlos paskaidrot savu balsojumu. Jūs esat saņēmis noteikti zīmīti par to. Okay. Eh, no non è eh, pervenuta. Eh... Nē, manā rīcībā nav šādas zīmītas informācijas, nav Vaiders kundze. Saskaņā ar reglamentu ir paredzēts ka jums ir jāpiesakās uz balsojumu paskaidrojumu pirms tam. Jums ir uh, jāieraksta savs vārds sarakstā. Jūs jau varējāt izteikties par uh, iepriekšējo ziņojumu, par viesabanēšanu, un es jums atļāvu izteikties, lai gan jūs nebijāt pieteikusies savlaicīgi. Bet ja es jums to atļautu darīt otrais, tas būtu netaisnīgi. Pret citiem kolēģiem viņi arī vēlēsies tad ārpus reglamentu izteikties. Būsu tilkums, lūdzu. De, de, Grazie, Sur President, nota asīra, kem nispiegā il vot. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt daži vārdi, lai es varētu paskaidrot to, kā balsoja tautas partija par manu ziņojumu. Runājot par kopīgo imigrācijas politiku, bija eh, balsojums. Mēs balsojām par to, lai tiktu izņemts sociālisti iesniegtais grozījums. proti par to, ka e, imigranti varētu piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Tādēļ mēs balsojam pret sociālistu iesniegto griezījumu. Un šis punkts ir jāizņem no ziņojuma, bet mēs balsojām par visu ziņojumu kopumā, uzskatām, ka tas ir veiksmīgs. Tur ir arī paredzēta laba Eiropas parlamenta programma par to, kā īstenot šo kopīgo uh, politiku. Paldies, tagad Golniškungs principa akcija. Nu, principā rīcība un darbība Eiropas migrācijas politikā ir tāds ļoti plašs temats, un Busatilks kungs to izskata. Un tie principi tādi, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams 60 miljoni iedzīvotāji no šī brīža līdz 2050. gadam, neskatoties uz bezdarba un nabadzīgiem cilvēkiem tagad Eiropā un arī uzņēmums slēgšanu Eiropā bet pasākumi dod vienmēr vairāk tiesības imigrantiem un arī uh, uh, vēlēšana tiesības un pieju gan Eiropas tirgumu, gan arī darba tirgumu ir dažkārt pozitīvā diskriminācijā vērtējami. Tādi tie varētu būt skatīti un Eiropas pieprasījums pēc diplomiem, pēc certifikācijas. Mi, uh, mēs saskarsimies ar eh, nākotnē ar jauniem migrantiem, ar vides uh, noteikumu izraisītiem un vides izmaiņu izraisītiem migrēniem. Un ir nepieciešams izmaiņas eirokrātu uh, domāšanā. Un parlamentam jādarbojas savādāk. Uh, jāizveido iekšējais robežas un jāizveido patiesa ģimeņu politika Eiropas līmenī un nacionālajie un Eiropas pasākumi jāsaskaņo visās jomās. Paldies! Paldies! Tagad Burgēzio kungs lūdzu. Te, uh, Priekšsēdētāji, daudzi iebildumi uh, ir par šo ziņojumu, un jau tie tika pausti. Uh, tas nav tā piemēroti tagad, kad uh, cilvēki tiek atlaisti un strādā īsāku darba laiku. Tas attiec uz tūkstošiem e, darba ņēmēji, 60 miljoniem jaunu ieceļotāju. Manuprāt, tas ir tiešām neticami Eiropā. Šeit mēs diskutējam par to, kā mums vajadzētu regulēt uh, nākotnē migrāciju, un uh, tad mums ir šīs te traģēdijas, katastrofas eh, mūsu valstīs. Eh, paldies Dievam, mums ir eh, laba valdība un tātad jāpiemina arī Turcijas kuģis. Ko tad Eiropa dara? 600 gadījumos Maronī kungs par to jau izteicās. Viņš kritizēja, ka Malta neko nedara bija tātad paredzēts šos cilvēkus glābt, un konkrēti risināt šīs problēmas. Uh, Uh, šeit es runāju par kuģiem, kas nāk no Ziemeļāfrikas. Visos šajos gadījumos tas ir mūsu valsts ziņā, kur mums jau ir viens bēgļu centrs Lambetūzā, tad šo te uzņemšanas centrs, un šeit Eiropas Savienībai ir jārīkojas, jāpieņem konkrēta noteikuma, un mums ir jāpalielina finansējums, Itālijai būtiski jāpalielina finansējums, lai mēs varētu pienācīgi risināt šīs problēmas. Eiropai ir jāpamostas un jāpieņem attiecīgi noteikumi priekšlikumu par migrācijas plūsmām. Mēs tā nevaram turpināt. Paldies! Tagad uh, balsojuma skaidrojumi. Uh, tātad šis uh, lūgums mūs nesasniedz, bet Vaiders kundzei tomēr došu vārdu. Lūdzu, pasakiet, par kuru ziņojumu jūs izteiksieties. Sirsnīgs paldies! Kungs, es vēlējos izteikties par zvejniecības komitejas ziņojumu par Visera kunga ziņojumu par uh, ziv, zvejasaimniecības konservācijas jautājumiem. Uh, godātais priekšsēdētāj manai valstī latvijai zvejniecība ir ārkārtīgi svarīga jo mums ir piecsimt piecdesmit km jūras robežas. tā kā latviju eiropā pārstāv astoņi deputāti mēs nevaram būt visās komitejās bet šie jautājumi ir ļoti svarīgi gan mūsu ekonomikai gan tradicionālajam dzīvesveidam pašreizējais regulējums ko regulē arī šis ziņojums nav pietiekams lai pasargātu piekrastes zveju. es saprotu ka pārzveja ir nopietna problēma bet pārmērīgās regulēšanās, virz, eh, pār, pārmērīgās rezu, regulēšanas dēļ mūsu piekrastes zveja ir apdraudēta un faktiski mūsu zvejnieki no mūsu Baltijas jūras piekrastes tiek izspiest. Es domāju, ka Eiropas parlamenta nākošais uzdevums būtu parūpēties par to, lai tās valsts, kuras tieši robežojas ar jūru, varētu saglabāt gan savu tradicionālo dzīvesveidu, gan arī nodarboties praktiski ar zvejniecību, jo tagad bieži iznāk tā, ka mūsu uh, zvejnieku ciemi ir spiesti iepirkt produkciju no lielajām kompānijām eh, zvejot tālajos okeānos bet darbu zaudē simtiem pat tūkstošiem piekrastes iedzīvotāju kuriem gad, eh, gadsimtos tas ir bijis galvenais iztikas avots. Sirsnīgs paldies jums! Grazie. Abbiamo concluso con le dichiarazioni di voto. Paldies, līdz ar to ir eh, noslēgti balsojuma skaidrojumi. Šī sēde ir pārtraukta un turpināsim trijos pēcpusdienā. Paldies!